neskatoties uz to, ar kuru partiju mēs runājam. Gal galā uz kārts ir likts tuvas asociācijas pastāvēšanas starp Ukrainu un mūsu savieniem. Kembels Benemans. Priekšsēdētāji kungi.